komandu ir paveicis izcilu darbu, un es ceru, ka mēs arī ar tikpat lielu entuziasmu šo ziņojumu pieņemsim balsojumu laikā. Paldies! Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības jautājumu. Balsojums notiks šodien pēc debatēm. Uh, Tālāk nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru ir jāatbilst mutiski. Uh, tas ir jautājums, kas ir adresēts komisijai par krīzi Eiropas Savienības lopkopības nozare. Es vispirms došu vārdu šī jautājuma autoriem. Bet būtu ļoti jauki, ja Eh, komisija būtu šeit un būtu gatava uzklausīt arī jautājumu autors. Pirmā persona runātājs sarakstā ir Herandes Garcia kundze. Viņa runās divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eh, liels paldies par to, ka komisija arī ir ieradusies šorīt no rīta. Ļoti liels paldies par to, ka jūs esat uzmanīgi uzklausījuši parlamenta iniciatīvu. Mēs gribam runāt par kaut ko tādu, kas ir ļoti svarīgs būvkopības eh, eh, nozarei, jo šeit ir arī krīzes situācija, kas ietekmē šo nozari. Eh, šeit šīs pārmaiņas labklājības nozarē izraisa straujas pārmaiņas visā pārtikas ķēdē, un lop, lopkopības sektors nav vienīgais, kuram ir šīs problēmas, tomēr šeit e, situācija ir īpaša, jo lopkopības saimniecībās ir nepieciešams arī investīcijas. Komisija ir paziņojusi e, savu nolūku reformēt kopīgo lauksaimniecības politiku, un tāpēc, manuprāt, ir pienācis laiks izrādīt solidaritāti ar šiem lopkopības nozarē strādājošiem. Mēs e, runājam par struktūrālo krīzi, šeit graudu cenu pieaugums ir vēl vairāk pasliktinājis situāciju, kas jau ir tā bijusi ļoti slikta. Mums ir statistika, ka ir ļoti daudz pamestu saimniecību. Un no otras puses, pasaules pieprasījums arī pieaug, un sagai mēs sagaidām, ka vajadzētu pieaugt arī labklājības līmenim. Uh, Mūsu jautājums ir komisija. Kāds pasākums komisija ir paredzējusi ieviešanai? Lopkopijas sektors ir ļoti specifisks. Kādi pasākumi jums ir prātā, vai tirgus pasākumi, vai arī kādi citi pasākumi, kas varētu uzlabot situāciju? Arī, arī saimniecībām ir uzdevums darboties saskaņā ar nekaitīgumu vides eh, prasībām. Un, uh, nevajadzētu pieļaut to, ka šajā situācijā lopkopības tiek sodītas, vai saimniecības tiek sodītas, vajadzētu arī atvērt krājumus, vajadzētu um, izbalansēt šo cenu pieaugumu. Un um, mēs vai jautājumam atsaucamies uz ūgaļu, arī uz um, putnu gaļas ražošanu, bet eh, tikpat labi varētu būt arī citi pasākumi, varētu padomāt arī plašākiem pasākumiem, kas palīdzētu arī citiem sektoriem pārvarēt. Prieks sēdētāji, Nākamais runāties Nikolsona kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti apsveicu to, ka šis jautājums tiek apspriests šodien. Es domāju, ka tas notiek ļoti saulēcīgi. Lopkopības sektora šobrīd ir ļoti liels problēmas, ko eh, izraisa gan imports no trešām valstīm, gan arī cenu celšanās un arī citi eh, pasākumi ir tādi, kas liek barības cenām celties. Un mēs varam skatīties situāciju Austrālijā vai arī uz apstākļiem, laikapstākļiem, kas ietekmē graudaugu ražu Krievijā. Tas tomēr mums Eiropas Savienībā attiecīgi jārēģē pašiem. Mēs esam pārāk tādi, kas paļaujās uz eh, trešajām valstīm tā vietā, lai paši audzētu to, kas mums ir vajadzīgs. Mēs esam spiesti importēt mūsu lobarību. Un es uzskatu, ka tas process, ka tiek apstiprināti jaunie ģēmo importa sakarā, šis process ir ieildzis. Un kamēr šis apstiprinājums nav, tikmēr lopkopjiem ir jācīnās ar cenu pieaugumu, ir neskaidrība, ir svārstīgums, un tas jau turpinās ilgāku laiku. Es arī gribētu īsi e, pateikt par situāciju cūkopības un putgopības nozare. Šeit saimnie cilvēki, saimniecības arī izjūt krīzes sekas, arī tur e, pieaug cenas un cūgaļas e, cenas krītas. Es gribētu, lai komisija uzraudzītu šo situāciju, lai komisija izmantotu visus instrumentus, kas ir komisijas rīcībā, lai e, sakārtot šo situāciju. Tātad lielopa, aitas, cūkas, putni, visi, visa šīs saimniecības ir pakļauts riskiem un ļoti cieši šobrīd. Bet galu galā jāsaka, ka tas būs patērētājs, kas maksās par visu šo, pat ja visi saimnieki, lauksaimnieki eh, pārtrauks ražošanu, tad vajadzēs importēt visus šos pārtiks produktus, vajadzēs eh, cīnīties ar visādām problēmām, mums būs ietekmēta arī pārtiks piegādes drošība, un tas nemaz nav vēlams. Paldies. Garcija Peres, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Lopkopības rentabilitāte ir ļoti cieši saistīta ar lopkopības cenām, ņemot vērā, ka šis izēvielu veids cenās vārstās, tad ir jārunā par lēmumu lēmumiem, kas tiek pieņemti lobrības ražošanas sektora. Mēs jūtam, ka visvairāk cieši tieši lopapības sektora, bet es gribētu runāt par cūgaļu. Arī šeit eh, lobrības eh, pieaugums un lobrības pieaugums sastāv līdz pat 60% no kopējām ražošanas izmaksām šajā sektorā, un tas ir ļoti pārliecinošs cipars, kad šeit eh, par 50% ir pieaugušas graudāgu cenas. Un, Un tad tas nav jautājums, kas saistīts ar piedāvājumu pieprasījumu, jo piedāvājums tomēr vēl ir. Mēs redzam, ka šeit ir spekulācija, tā arī izraisīs cenu pieaugumu. Tāpēc šajā nozarē ir jāstrādā piemērojot strateģisko krājumu atbrīvošanas pasākums. Mēs uzskatām, ka kopienas tirgum ir jāiejauca šai ziņā un vajadzētu palīdzēt nozarei tā, kā tas tika darīts 94. gada, jo izmaksu mazināšana ir ļoti svarīga. Pretējā gadījumā mēs neapturēsim cenu pieauguma ķēdi, mēs gribētu eh, veicināt ražotāju darbību. Eh, un komisija apzinās šo problēmu, tomēr nereaģē pietiekami aktīvi, mums ir jaunā KLP, ir jāizmanto elastīgi pārvaldības mehānismi, kas eh, palīdzēs cīnīties pret spekulāciju. Ir nepieciešams arī veicināt šīs nozares konkrētspēju. Ir jāstiprina šīs nozares eh, ieguldījums visā ķēdē. Eh, tad ir dažādi pasākumi, ko var realizēt, piemēram, eksporta subsīdijas. Komisija uzskata, ka Nevienmēr varbūt šie pasākumi ir attaisnoti, bet pēdējos mēnešos mēs redzam, ka cenas krītas. Un cenas lauksaimniekiem ir zemāks kā pēdējos piecus gadus, tāpēc es domāju, ka komisijai ir pienācis laiks izmantot tirgus pārvaldības mehānismus, kurus izmanto taicina dalībvalsts. Paldies, tagad es došu vārdu komisijai Čelos Kungs, lūdzu. Paldies. Es gribētu struktūrēt eh, savu atbildi divās daļās, jo šeit eh, ir lopkopības sektora problemātika un arī eh, situācija graudaudu tirgu ar lobarību, un pēc tam es gribētu pasakīt par mehānismiem, kas ir mūsu rīcībā, lai atbalstītu šo sektoru. Komisija ļoti uzmanīgi sako situācijai graudot sektorā. Mēs arī analizējam, kādas, kāda ietekme izraisa šeit izmaiņas, iz, izmaiņas uz lopkopību sektoru. Mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešams cīnīties eh, pret eh, dažādām problēmām, ir tīpaši mēs atzīmējam mūsu cīņas nepieciešamību Melnās jūras rajonā, un mums ir desmit eh, tūkstoši eiro par tonu Eh, tātad, lai arī šī cenu svārstība ir bijusi ļoti liela, tomēr tā cena ir zemāka nekā 2008. gadā. Tomēr mēs sekojam šiem cenu procesam, mēs negribam, lai Eiropas Savienība zaudē savu konkurētspēju. Tad vispārējā pasaules līmenī, neraugoties uz to deficītu, kas ir iezīmējies Ukrainā un Krievijā. Rāža ir normāla un krājumi ir papildināti, ņemot vērā situāciju. Mēs uzskatām, ka ražošana saglabāsies esošajā līmenī 276 miljonu tonnas. Un gada sākumā tas eh, radīs par 60 miljoniem vairāk pārpalikuma, kā paredzēts. Ir tīpaši daudz būs miežu pārpalikuma. Eh, eh, Tad mums ir Ir arī jārealizē 2011. gada programma, kas ir domāta pašu nabadzīgāko personu aizsardzībai. Mums jau šai ziņā ir pieņemti lēmumi, ir pasākumi tirgu, kas tiks realizēti sākot ar šī gada beigām. Šeit ir pasākums, par kuru es teicu, ko komisija jau paziņojusi, tad atbalsts trūcīgākajiem par to komisija jau ir paziņojusi padomē. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams rēģēt ātri, graudaut sektora, mums nav problēma ar to, ka mēs nevarētu piegādāt pietiekamā daudzumā da graudaugu. Šeit nav tā, ka mums nepietiek šo krājumu. Mums ir pietiekami, un komisija ļoti uzmanīgi seko, kā attīstās Eh, situāciju lopkopības nozarē, mēs sekojam cūku un putnu sektoram, un tur eh, šī eh, rentabilitāte ir atkarīga no barības cenām. Un mēs uzskatām, ka apmēram puse ir mm, tad visizmaksu putnu sektorā sast, tieši sastāda lobarības izmaksas. Uh, Šobrīd mēs redzam, ka iekšējā tirgu ražošana notiek, kā paredzēt, jūnijā līdz augustam 2010. gadā cūgaļas eksports ir palielinājies par 10% un putni par 21%. Tas viss salīdzinot ar to pašu laiku, jūnijas augusts eh, pagājuši gadu. Tas viss neraugoties uz visām šīm problēmām. Tad neraugoties uz visu to, visi šie minētie ražotāji joprojām varēja izmantot savus krājumus un turpināt strādāt. Bet eh, mums, ja nepieciešams, tomēr ir iespēja attiecīgi izmantot pasākumus, lai iejauktos šajā eh, sektora. Mums ir lopkopības sektorā eh, noteikti pasākumi, kurus mēs varētu vēl izmantot. Tālāk, lai aizstātu eksportu. Varbūt šis pasākums nav pārāk efektīvi izmantots, bet tas ir saistīts ar to, ka cenas ir pārāk augstas tirgu, pasaules tirgu. Un tāpēc eksporta subsīdija šai sakarā varbūt nav pamatotas. Un arī šeit varētu būt problēmas sakarā ar to, ka apmaiņas kurs eh, starp eiro un dolāru nav pārāk veiksmīgs, bet redzēsim, kā lietas attīstīsies tālāk un kā tas ietekmēs kopienas tirgu. Šobrīd mēs varam runāt par privātiem krājumiem. Pagaidām mums nav pārpalikums gaļas tirgu, un tāpēc privātā sektora pasākumi varbūt šobrīd nav attaisnojami, bet tirgus varētu mainīties. Esmu gatavs izskatīt iespēju izmantot šo privāto intervences pasākumu. Runājot par cenām, par to mēs runāsim 13. gadā, kad reformēsim KLP. Mēs domājam par tādiem mehānismiem, kas šobrīd nav iespējami. Mēs gribam runāt par to, kā izlīdzināt svārstības. E, ienākuma ziņā tad mēs runājam par caurskatamību ar komisāru Tajānī. Un mēs e, domājam arī strādāt pie pievienotās vērtības jautājumiem. Paldies. Paldies, komisārkungs. Sākam tagad diskusiju, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, savādāk sanāks tā, ka drīz būs balsošana, mums nāksies sasteigt mūsu diskusiju. Un vispirms politisko grupu vārdā Des Kungs, Tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Šodienas priekšlikums, rezolūcijas priekšlikums attiecas uz Eiropas Savienības lūpkopības sektora aizsardzību Vēlos pateikties Heranta kungam, manam kolēģim par to, ka viņš nāca klāja ar šo iniciatīvu, un mērķis, protams, ir nevis uh, panākt to, lai Eiropā vairs nedarboties normālie tirgus spēki, nē. Mērķis ir izveidot godīgus uh, spēles noteikumus lopkopības sektārā strādājošiem, tā lai viņi varētu tikt galā ar situāciju un nākotnē pārtikas piegādes drošība netiktu apdraudēta. Uh, Eiropā lauksaimniecība katru gadu tiek uh, saskarās ar jauniem noteikumiem. Atkal un atkal ir jāharmonizē noteikumi, ir dažādi veidi standarti. Un savukārt runājot par lauksaimniecības importiem, šādi noteikumi nedarbojas. Tāpēc Varu atbalstīt visus uh, 534 kolēģus, 434 kolēģus, kas teica, ka ir jānodrošina tādi paši standarti gan attiecībā uz vides aizsardzību, patērētāju aizsardzību un dzīvnieku labturību, gan attiecībā uz mūsu ražojumiem, gan uz importiem. Varu atbalstīt ideju, ka nedrīkst importējot gaļu vai kādus citus produktus izvairīties no mūsu augstiem standartiem. Tagad lūdzu S un D grupas vārda Dekastro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Mēs šodien runājam par tirgus instrumentu izmantošanu un šo instrumentu īstenošanu tā, lai šie instrumenti būtu pietiekami elastīgi arī lopkopības sektora vajadzībām. Mēs šeit runājam par tirgus mehānismu, sektoru piemērošanu piena produktiem un pienam, un, manuprāt, šādu pašu sistēmu vajag izmantot arī attiecību uz visiem citiem lauksaimniecības ražojumiem. Arī lopkopības speciālistiem un uh, ražotājiem ir jāparāda, ka mēs izmantojam tādus pašus principus. Mēs šeit runājam par sistēmu, kas tika ieviesta nesen, un tagad zinātnieki saka, ka nav vairs vides apdraudējuma problēma, līdz ar to mēs varam atteikties no vairākiem aizliegumiem, kas šobrīd ir spēkā un tad varēs izmantot daudz plašākas iespējas intervēt šajā tirgu. Paldies, lūdzu, Alvarda kungs, Āda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, lopkopība ir ļoti svarīgs sektors, un daudziem iedzīvotājiem tā ir dzīves iztika. Un lauksaimniecības sektors lauku attīstībā arī sniedz milzīgu ieguldījumu. It īpaši īrijā, manā valstī, uh, lopkopības sektors ir īpaši svarīgs, jo mēs eksportējam ļoti uh, plaši lopkopības produktus. Tagad uh, konstatējam, ka lopkopības sektors diezgan lielā mērā ir atkarīgs no graudu sektora. Un šeit ir nepieciešams, lai komisija izveidotu uh, veiksmīgu mehānismu, lai varētu uh, pasargāt lopkopības uh, sektorā strādājošos no graudu cenu izmaiņām. Otrakārt, komisijai būtu jāpārtrauc pa, pasākumi, kas apdraud lopkopības sektoru, it īpaši nelabvēlīgos reģionos, un jāatcerās arī, ka um, lobarība daudzos uh, sektoros ir visbūtiskākais ražošanas izmaksas faktors. Un vēlreiz teikšu, ka attiecībā uz kvalitāti, pārtikas drošumu, dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā ir visaugstākie standarti. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka mūsu ražotāji ir nelabvēlīgākā situācijā salīdzinot ar konkurentiem no citām valstīm. Tāpēc arī komisija ir jānodrošina, lai tirzniecības pasākumi nekļūtu par negatīvo faktoru mūsu ražotājiem arī nākotnē. Lielas paldies! Tagad lūdzu Bove, uh, zaļo vārdā, vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, 2007. gadā mm, kopš 2007. gada mēs redzam, ka cenas uh, ceļās 60 līdz 80 procenti. Lauksaimniecības sektorā ir izmaksas, kas ir saistīts uh, ar barību, ar, ar, ar Tas viss ir saistīts arī ar krīzi. 17 eiro par kilogramu tāda ir cena, un no tiem tikai 3 eiro par kilogramu saņem ražotāji. Un tāpēc eh, septembrī mēs arī izskatījām ziņojumu par ienākumu eh, lauksaimniecības nozarē, un mēs arī eh, aicinājām komisiju cīnīties pret šo dempingu. Ir nepieciešams arī stiprināt lauksaimnieku organizācijas. Ir nepieciešams saistīt mūsu darbus ar kopīgo tirgus organizāciju, lai mēs varētu stabilizēt ekonomiku ilgtermiņā. Nākamajā nedēļā komisija prezentēs savu KLP reformas projektu, un tur būs atsevišķa saļa arī domāta, būs veltīta attiecīgi lauksemniekiem, jo Eiropai nepieciešami pilnīgi visi zemnieki. Vojcehovska kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu ļoti gandrīz, ka mēs šobrīd runājam par lopkopības sektoru, jo situācija ir ļoti nopietna. Vēlos pievērst jūsu uzmanību problēmai, kas ir iekļauts mūsu rezolūcijas 15. punktā. Es runāju šeit par lopkopības uh, dzīvnieku, uh, dzīvnieku labturības aspektiem. Manuprāt, labturības aspekti un labturības standarti ir pat jāpalielina tā, lai uh, dzīvnieki dzīvotu pēc iespējas labvēlīgākos apstākļos, tai pašā laikā dzīvnieku labturība parasti nozīmē lielākas izmaksas. Šīs izmaksas ir jāsedz lopkopības sektorā strādājošiem, un tādreāli sanāk, ka gaļas produkcija, kas ir saražota Eiropā, ir daudz dārgāka nekā produkcija, kas ir saražota trešais valstīs, kur nav uh, dzīvnieku labturības standartu. Tas nozīmē, ka mums no vienas puses ir jāievieš dzīvnieku labturības standarti uh, savās valstīs, bet te pašā laikā ir jāpieprasa tāds pats dzīvnieku labturības līmenis arī no importētājiem, kas importē Eiropas Savienības tirgu. Lielas paldies! Tagad lūdzu goja grupas vārdā Laharika kungs. Euh, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Priekšsēdētāji komisāra kungs, mums ir nepieciešams uh, iegūt mācības no politiskās situācijas. Ir nepieciešams lemt par uh, brīvības ierobežošanu, jo tas ietekmē mūsu lauksamnieku ienākums, kas uh, iegūst 800 eiro mēnesī tajā pat laikā patērēt patēriņa cenas ir pieaugušas eh, par 40%, mums nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot importu, vajadzētu pārtraukt šos te uh, dempinga līgumus ar Merkusam valstīm, kur mēs importējam gaļu, ir nepieciešams. Um, arī griezties Pasaules tirdzniecības organizācijā, darboties saskaņā tās noteikumiem. Tad mums ir jāregulē un, nedrīk, un nedrīkstētu nogalināt konkurenci. Ir tomēr jāizveido racionāla cenu sistēma attiecībā ganību. Attiecīgi ganību cenas arī ir jāņem vērā. Komisijai jārīkojas steidzīgi. Ir jāizvērš tāda kampaņa, lai nediskreditētu Eiropas projektu. Tālāk, Skota kungs Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi. Jāņem vērā, ka graudaugu cenas ir pieaugušas uh, milzīgos apmēros, un tas nelabvēlīgi ietekmē gan lopkopjus, gan patērētājus. Itālijā mēs cīnāmies ar īpašām grūtībām. Un īstenībā graudaugu eksports ir ticis bloķēts. Eh, vasarā lija ļoti daudz lietus, un tas arī nelabvēlīgi ietekmēja ražu. Protams, ne tikai klimata pārmaiņas nelabvēlīgi ietekmē situāciju lauksaimniecībā un lokkopībā, bet eh, arī spekulācijas starptautiskajos tirgos mākslīgi tiek eh, celtas cenas, un tādēļ lauksaimniekiem ir grūtāk izdzīvot. Uh, Protams, jāņem vērā, ka sliktās, eh, sliktie laika apstākļi ir noveduši pie tā, ka barības cenas ir pieaugušas. Mēs sagaidām no komisijas ātru reaģēšanu, ātru iejaukšanos, lai varētu parūpēties par jauniem pasākumiem KLP ietvaros. Komisijai noteikti ir jāizskauž spekulācijas lauksaimniecības jomā, lai mūsu lauksaimnieki lopkopi varētu strādāt bez ierobežojumiem un pārdot savu produkciju par godīgu cenu. Paldies. Tagad uzstāsīs Docas kundze uz pusotru minūti. Viņa ir runās pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Es domāju, ka mums noteikti ir jāatbalsta šī būtiskā rezolūcija. Tie, kas nāk no lauku reģioniem un darbojas lauksaimniecības komitejā, saprot, ka pagaidām ļoti daudzi lopkopji atrodas eh, neapskaužamā situācijā. Mēs šeit nevaram runāt runāt par ilgspējīgu lopkopību. Mums ir jāidentificē konkrētās problēmas, kas ir minētas šajā rezolūcijā. Un e, īstenībā, ja tāds cenu pieaugums turpināsies, tad mūsu lopkopus aizvien vairāk atkarīgi no trešo valstu importiem. Piemēram, Ķīna un ASV dara ļoti daudz, lai varētu e, paaugstināt pārtiks nekaitīgumu, bet tas nenāk par labu mūsu lauksaimniekiem. Ziemeļ īrijā lielopu gaļas cenas ir daudz zemāks nekā produkcijas izmaksas. Un un ir vēl papildus birokrātiskais sloks, regulējuma prasības, un tas lopkopju dzīvi apgrūtina vēl lielākā mērā. Un tas nu, varētu novest pie pārtiks produktu ražošanas samazināšanas eh, Eiropas Savienībā un eh, varētu apgrūtināt lauku reģionu attīstību. Tādēļ mums ir jāparūpējas par eh, lauksaimnieku dzīves uzlabošanu un ražošanas apstākļu uzlabošanu. Es domāju, ka cenu stabilizācija var stabilizēt visu sektoru, ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem tirgu un jāņem vērā, ka pieaugušās lopkopības izmaksas ir pieaugušas vēl vairāk, ņemot vērā vairākus faktorus. Uh, Komisijai ir jādara kaut kas lietas labā, un es domāju, ka Ziemeļīrijas lopkopi diemžēl domā, ka e, domāto pasākumu sekas būs tikai negatīvas, un no tā cietīs, protams, gan paši lopkopi, gan mūsu pilsoņi, kas ir patērētāji. Tagad runās runātāji individuālā kārtā, un pirmais Nikolās Kukungs uz pusotru minūtu lūdzu. Priekšstādātais kundze, komisāra kungs, es domāju, ka mums ir jādomā par patērētājiem. Patērētāji cieši visvairāk no šīs krīzes, par ko mēs runājam šodien. Jūs zinat, ka graudāgdu cenas ceļš, ceļas un 80% ražošanas izmaksu atsevišķo sektoros sastāda tieši graudaugu vai lobarības cenas, tātad attiecīgi ražotnes izmaksas aug. Attiecīgi to kompensēt caur, caur pārdošanas cenām nav iespējams. Un lauksaimniekiem arī nav pietiekama augsts cienākums. Galu galā patērētāji maksā par visu tajā pat laikā. Ir ir arī noteikti peļņas redzerbe, ko patur izplatītāji. Un, diemžēl, mm, tagad ir šī ekonomiskā krīze, kas ir paplašinājusies. Mums mazinās pirktspēja iedzīvotājiem, un tas ir saistāms ar pilnīgi visiem eh, lopkopības sektoriem. Mums ir jānodrošina arī barības ziemas periodā lopiem, un eh, attiecīgi mēs jūtam, ka krīze varētu vēl pagarināties Mums ir nepieciešams uzturēt saprātīgu līdzsvaru, arī labbarības cenas jātur saprātīgā līmenī, tāpēc ir jāatbrīvo intervences krājumi, un uh, to es arī lūdzu darīt komisijai. Es atbalstu tos kolēģis, kas šodien pasvītroja, uh, ka ir ļoti svarīgi, ne, lai būtu lopiem varības ziemā, attiecīgi strādāt ar importa jautājumiem. Uh, Un jāceļ šie jautājumi saistībā arī ar KLP reformu, jo mums ir jāsaista šie jautājumi ar modernizācijas pasākumiem, lai atbalstītu tirgu. Paldies, Kapelos Santos kungs, uz vienu minūti. Obrigado, senhora Presidente, senhora. Paldies, priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es domāju, mums nav nekāds noslēpums, ka uh, lops, lopkopja Eiropas Savienībā tagad cīnās ar lielām grūtībām. It sevišķi cūkopības nozarei ir iestājušies grūti laiki, un īstenībā rezolūcijā ir nosaukt visi iemesli, kādēļ uh, mēs esam nonākuši tādā situācijā. Viens no iemesliem ir augstās graudaugu cenas. Eiropas parlaments nedrīkst ignorēt uh, tās problēmas, ar ko sastopas mūsu lopkopī. Mums ir jārīkojas nekavējoties, jāiedarbina mūsu rīcībā esošie mehānismi un tādēļ es. Uh, Uh, augstu vērtēju komisijas uh, plānus um, atbrīvot no intervences, tātad ar intervences pasākumiem, lai stirgu 2,2 uh, miljonus tonu graudaugu, bet ar to nav pietiekami. Komisāra kungs, jūs savā runā arī pievērsāties vairākiem mehānismiem un teicāt, ka ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi runājot arī par jauno KLP kārtību, Komisāra kungs, lūdzu ņemiet vērā parlamenta ieteikumus, kas ir atspoguļot šajā rezolūcijā. Par to vienojās mūsu politiskās grupas, tā skaitā arī politiskā grupa, ko pārstāvu es. Mums ir jārīkojas un jārīkojas nekavējoties. Komisāra kungs, paldies. Tagad Hoislinga kungs uz vienu minūti. Priekšstādātais kungs, komisāra kungs mums ir eh, jāizskauž šī krīze, eh, tas eh, nav nekas apšaubāms, bet šeit tiek piedāvāts tāds modelis, kas mums nav pieņemams. Un mums, protams, eh, eh, ir jāpalīdz lopkopiem, mums ir jāpadomā par to, eh, kā uzlabot ražošanas apjomus, kā uzlabot ražošanu gan audzējot dažādas kultūra augus, gan kopjot lopus. Un es nevaru piekrist tam kompromismam, kas nozīmēs arī ģenētiski modificētas sojas importēšanu Eiropas Savienībā. To mēs nevēlamies. Mēs vēlamies uh, vairāk palīdzēt maziem uzņēmumiem, jo viņi krīzes rezultātā cieši visvairāk. Mums ir jāpadomā par uh, lopkopību, kas ņem vērā dzīvnieku labturības standarts un visā lauksaimniecības jomā kopumā mums ir kaut kas jādara. Un vēl, kas mani pārsteidza, ka 450 miljonus eiro pārvietos kodolšķelšanas jomā. Es nezinu, nu, ko tad jūs varat teikt, ka šajos grūtajos laikos jūs lauksaimniecībai atņemat naudu un piešķirat to citām nozarēm. Debruns kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs saprotam, ka pieaug dzīvnieku barības cenas. Arī Eh, tas ir viens no faktoriem, kas uh, iedragā jau tā trauslo līdzsvaru, kas pastāv lauksaimniecības jomā, un lopkopi cieši visvairāk. Protams, eh, globālajos tirgos notiek spekulācijas ar cenām, arī ar pārtiks produktu cenām, un tas nelabvēlīgi ietekmē lopkopības jomu. Ir pienācis pēdējais laiks, lai komisija beidzot piedāvāt konkrētas pasākums un stabilizētu barības cenas. Ir ļoti labi, ka komisāra kungs domā par jauniem instrumentiem, uh, ar kur palīdzību cīnīties pret cenu nestabilitāti 2011. līdz 2013. gadam, bet mums ir vajadzīgs vēl vairāk dažādu instrumentu. Paldies, Arkteņu Jūkungs, uz vienu minūtu, lūdzu. You, I... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, klausījos uh, tajā, ko teica De Castro kundze, ja mēs runājam par kaulu miltiem, arī šajā jomā ir jāievieš jauna likumdošana. Uh, Lielbritānijā mēs cīnāmies ar daudzām problēmām, mūsu lokopji ir izmisuši. Uh, tiek runāts arī par elektronisko aitu identifikāciju, uh, par krotālī ieviešanu. Tas tiks uh, ievies daudzās valstīs, bet tas neatiec uz trešajām valstīm. Tālāk, ja mēs runājām par būriem, būru. Uh, Eh, ieviešana putnkopības sektorā arī eh, ietekmē sektoru nelabvēlīgi, jo tas rada papildus izmaksas lauka, lauksaimniekiem, putnkopiem. Mēs mēģinām uh, eh, Eh, kaut kādā veidā atpelnīt tos 400 eh, miljonus eh, sterliņu mārciņu, kas tika iztērēti, lai varētu kaut kādā veidā atbilst Eiropas Savienības uzspiestiem noteikumiem. Tātad tiek uzspiest aizvien aiz jauni noteikumi, bet tas lauksaimnieku dzīvi tikai apgrūtina. Mūsu lauksaimnieki īstenībā nav priecīgi par to, kas notiek. Paldies, tagad Glatfelder kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, lopkopības nozare, cilvēki cīnās ar grūtībām, šeit ir iestājusies krīze, un tie, kas apgalvo, ka viens no krīzes iemesliem ir konkurences deformācija, viņiem ir absolūta taisnība. Uh, Un jāņem vērā arī tas, ka Merkozur valsts nevienmēr rīkojas godīgi. Es gribēju runāt par graudaugu cenu pieaugumu. Īstenībā tas jau bija prognozējami. Es jau par to esmu iepriekš izteicies Eiropas parlamentā, bet komisija neko nedarīja, tikai sēdēja rokas klēpī salikusi. Viena no problēma ir tā, ka tika pamazām samazinātas intervences. Graudaugu tirdzniecība nevien visā pasaulē, bet eh, arī Eiropas Savienībā atrodas dažu lielu uzņēmumu rokās, kas kontrolē visu tirgu. Eiropas Savienība tur nevar tik labi iejaukties, un, protams, tas eh, spekulācijai ļauj plaukt un zelt. Protams, tas eh, rada riskus gan lopkopiem, gan arī patērētājiem. Un beigās, kas tad par visu to maksā? Nabaga Eiropas nodokļu maksātāji. 2004. 2005. gada intervences e, nozīmē to, ka graudaugu uzkrājums varēja pārdot ar uzviju tajos laikos graudaugu cenas bija ļoti zemas. Ja toreiz mēs būtu šos graudaugus iepirkuši, tagad mēs tos varētu pārdot ar lielu uzviju. Uh, Bet mēs jau šeit nerunājam tikai par pēļņu, mums jādomā uh, par to, kā piemēram atbalstīt tādas valstis kā Pakistānu. Lūdzu, Tabadžī kungs, paldies. Mums ir jārunā par to, ko piedāvā Čelos kungs. Mēs viņa iniciatīvu vērtējām atzinīgi. Mums ir jācīnās pret cenu uh, nestabilitāti un ir jāizveido Eiropas līmeņa aizsardzības mehānisms graudu augu cenas uh, ir pieaugušas, barība ir kļuvusi dārgāka un mums trūkst uh, olbaltumvielu saturošu produktu. Hoislinkungs par to arī ir apņēmies sagatavot ziņojumu. Bet, ja mēs runājam par krīzi, mums jāpadomā arī par at, a, atbalsta pasākumiem bieži vien tie ir deformēti un graudaugu ražotāji saņem vairāk atbalsta nekā lopkopji. Lopkopji atrodas neizdevīgā situācijā, eh, bieži vien tirgotāji uz viņiem izdara eh, spiedienu Un, ja viņiem ir jādomā vēl par vidas aizsardzību, tad nabaga lopkopiem ir jāizmanto tik daudz noteikumu un tiem jāatbilst, ka viņiem bieži vien nav laika pat vairs normāliem eh, pirmatnējiem mērķiem, kas viņiem jāpild. Paldies, Dorfman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Čolos kungs, dārgie kolēģi. Es vēlējos pateikties uh, eh, Garcijas kundzei par šo iniciatīvu un vēlējos pievērst jūsu uzmanību. Uh, tam, kas notiek lopkopības nozarē, ir ļoti daudzi apgabali Eiropas Savienībā, kur tiek audzēti lopi, bet tur nav iespēja audzēt tik daudz graudaugu. Tādēļ mm, nabaga lopkopi bieži vien ir spiesti meklēt citas pēļņas iespējas un doties projām no šiem apgabaliem. Un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē gan uh, ainavisko kopumu kā tādu, gan arī bio daudzveidību. Mums ir jāpadomā, ka ir jā. Uh, jāpiedāvā labāki dzīves apstākļi lopkopiem, lai viņi joprojām vēlētos darboties šajā jomā. Mums ir jābūt piesardzīgiem, ir jādomā par saistītajiem um, maksājumiem un mums ir nepieciešama pietiekami elast, pietiekam elastīgs uh, otrais pīlārs, lai uh, lopkopie šajos uh, varbūt mazāk attīstītajos reģionos varētu vieglāk tikt galā ar savām grūtībām Un, protams, ir jāpadomā arī par tiem produktiem, ko var saražot uh, šādā veidā, un jāpadomā par īpašu Eiropas marķējumu, uh, lai mēs varētu piedāvāt labāks, kvalitatīvāks preces patērētiem. Paldies, Alvisa kungs, uz vienu minūtu. Priekšsēdētāja kundze, komisāra kungs, droši vien mēs virzamies uz preču burbuļa plīšanu. Mēs jūtam, ka starptautiskās cenas ir palielinājušās dažās vietās pat līdz 60%. Šeit ir, tas ir rekords. Un no otras puses ir arī problēmas ar procentu likmēm. Un līdz ar to ir visi apstākļi, lai tālāk eh, risinātu darījumu spekulatīvā ceļā, nesaistot to ar reālo situāciju. Šeit ir problēmas arī graudaugu tirgu, ir arī Čikāgas eh, graudbiržā problēmas, ir arī rekordcenas gan kukurūzai, gan kviešiem, un praktiski tas viss ietekmē uh, mūsu dzīve reālā tirgus izpausmē, un eh, pat tādā gadā, kad ir ļoti laba šī graudaudu ražuma piegāde, dēļ šīm spekulācijām ir problēmas, un tas izraisa traģisku situāciju, traģiski ietekmē mūsu lopkopības sektoru, tur ir krīze, un ietekmi izjutīs arī plašākā mērogā. Ir laiks apturēt finansiālo spekulāciju. Interesanti būtu dzirdēt komisijas plānu šai ziņai. Paldies, Dantēna kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, dargie kolēģi lauksaimniecība. Ir situācija tāda, ka pirms gada mēs jau visi kopā runājam par šo jautājumu, mēs apspriedām ražošanas jautājumus. Šodien ir atkal cita nozara, kas cieši, mēs runājam par graudaugu nozara, kas izraisa krīzi, ļoti žēl, ka arī šis graudaugu situācija ietekmē plašākā mērā arī citu sektoru šajā gadījumā lopkopības nozara. Iznāk tā, ka attiecīgi nav iespējams kompensēt šos pasākumus un patērētais ir tas, kas uzņemās visas izmaksas. Un kā mēs jau teicām, šo rīt no rīta mums ir jāorganizē ražošanas organizāciju tādā veidā, ka tas ir um, vērsts par labu klientam. Mums vajadzētu ierobežot izplatītāju darbības. Kādā veidā mēs varētu skaidrā to situāciju, ka 20 gadu laikā Latīņamerikas valstis ir apsteigušas mūsu daudzos ražošanas veidos, kā mēs varam skaidrot, kā, kā mēs varam skaidrot šo situāciju, ka neraugoties uz to, ka cenas tur aug, tik vai tā ir iespējams to visu kompensēt, jo ražotāji cenas līdz ar to tur nav augušas. Kādā veidā mēs varētu absorbēt visas šīs izmaksas, kas eksistē mūsu valstīs? Te es redzu nacionālo valstu atbildību, bet dempings, kas no, ir novērojams dažādās valstīs, tas vēl vairāk destabilizē tirgus situāciju. Un mums ir jāatrod risinājums Eiropas eh, graudaugus sektors eh, ir jāorientē pret uh, lopkopības nozari, jo tas ir galvenais klients šim graudau gaučas sektoram. Tāpēc lūdzu komisijai vajadzētu paskaidrot arī, kāda ir plāna šai politikā. Kelī kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, uh, priekšsēdētāji, kolēģi, komisāra kungs. Atkal mēs šeit uh, debatējam, debatējam par um, ienākumiem lauksaimniekiem. Un šeit ir diezgan nefunkcionāla šī pieeja, bet no otras puses problēma ir tirgus e, sistēma ir spēcīgāka kļuvusi, un es ļoti ceru, ka e, komisija komisija atcerēsies mūsu sarunas par uh, maksimāliem limitiem pēc 2013. gada. Mums ir jānodrošina mūsu sektora, Latvijas sektora dzīvotspēja. Šeit ir dažādas prasības, arī vidas prasības, un no otras puses ir ilgtspējīgi jātīsta mūsu nozara, bet šeit ir atkal uzbrukumi no trešo valstu importu puses. Mums šī te paša nepietiekamība graudaudu ziņā ir kļuvusi ļoti svarīga problēma, kas ietekmē arī putkopības un cūgaļas ražošanas sektoru. Un ir nopietni jāpadomā, kā tālāk attīstīsies mūsu lauksaimniecības tirgi. Mums ir jāiejaucās, tad, kad ir jārīkojas steidzīgi, godīgi sakot, mūsu uh, cūko, uh, cūku putnu un, un logobības sektors uh, ir tāds, kur ir nepieciešams ātri rēģēt. Paldies! Tālāk mums ir brīvais mikrofons. Mums Ir ļoti liels runātājs saraksts, bet tā kā mums nav laika, ir jābalso drīz, es atļaušu runāt tikai pieciem runātājiem. Mēs izmantosim politiskā balanss principu, un es arī lūgtu, lai visi runātāji respektētu runāšanas laiku, lai mēs varētu uzklausīt arī komisijas atbildi. Vispirms manā sārakstā ir Kalanauska kungs, lūdzu. Pani przewodnicząca! Priekšsēdētājas kundze, cienījama komisāra, šodienas situācija mums māca, ka rezervju līmenis ir jāuztur tā, lai mēs varētu nodrošināt pārtikas piegāžu drošību. Pārtikas tirgumu nevar uzticēt lēmumu pieņemšana Eiropas Savienības līmeni. Šeit ļoti svarīgs Jautājums ir proteīna eh, avotu meklēšana, jaunu avotu meklēšana, un šeit Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai eh, mēs veicinātu olbaltumvielām bagāto augu audzēšanu mūsu teritorijā. Tāpēc es varu atbalstīt rezolūcijas projektu, kas aicina Eiropas komisiju, lai tā izveidotu um, minimālo, minimālo GMO Uh, līmenī sojas produktos, un mēs uzskatām, ka šobrīd esošais regulējums nopietni apdraud pārtīkas piegādes drošību. Osines kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šobrīd mums ir divi konkrēti aspekti attiecībā uz lopkopību. No vienas puses mums ir monopols attiecībā uz graudu ražošanu. To mēs varējām pamanīt attiecībā uz situāciju šobrīd, ļoti nopietna situācija. 2008. gadā mums bija vislielākais saražoto graudu daudzums visā pasaulē, bet te pašā laikā paralēli bija arī visnopietnāka pārtīkas krīze. Un tas nozīmē, ka daudzi cilvēki ir pat zaudējuši dzīvību tādēļ, ka viņiem nepietiek pārtiks. Manuprāt, uz to mums arī jākoncentrējas. Ir jāsaprot, ka ir jābūt pieejamiem līdzekļiem visiem, kam tas ir nepieciešams, respektīvi arī lopkopības sektārā ir jābūt pieejamai pārtikai, eh, lobbarībai. Lūdzu, Babakundze. Bilbao kundze, paldies priekšsēdētāji šeit eh, lokopīs nozara uztur šīs krīzes grūtāko, smagāko daļu, bet šeit ir saistība arī pasaules situācija, augsts ražošanas izmaksas, attiecīgi mums ir um, priekšrocība trūkums tirgojoties ar uh, trešām valstīm, tāpēc uh, kopējā lauksaimniecības politikā jānodrošina finansējuma turpināšanās pēc 13. gada, lai mēs varētu nodrošināt lauksaimnieku dzīvotspēju, tālāk ir nepieciešami konkrēti pasākumi uh, tieši lokopijas nozarē, lai būtu saimniecībām ilgspējīgs atbalsts un arī atbalsts jāatbalsta mazāk um, turīgos rajonos šis sektors. Un tad arī trešo valstu importam ir jāsaskan ar Eiropas Savienības standartiem, lai nebūtu negodīgas konkurences. Un visbeidzot, es gribētu, lai komisija aizsargā Eiropas uh, lauksaimniecības visos starptautiskos formos, uh, lai mēs aizsargātu mūsu sektoru tādā veidā. Ja mēs necīnīsimies, tad šis sektors pazudīs vispār. Paldies, Stevensona kungs, tālāk. Priekšsēdētāji. Paldies! Krīze lopkopības nozarē ir aizkārusi Skotijas fermērs ir tīpaši. Šeit tiešām ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu. Vispirms mēs varētu strādāt pret regulatīvo slogu, pret birokrātiju. Un pilnīgi nepareizi būtu attiecināt šādus stingrus noteikumus pret mūsu pašu ražotājiem, tādus pašus stingrus noteikumus, kā mēs pielāgojam ārpus esošajiem. Mums visas rokas sasiec mūsu fermeriem ar šo birokrātiju. Un, šeit, ir šausmīgi noteikumi attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu. Ja kaut kas tiek pārt, eh, pārkāpts, tad tas ir gandrīz kā krimināla noziegums. Šeit ir augsts izmaksas, lai ievērotu um, birokrātiju, un eh, attiecīgi šīs izmaksas netiek sektas caur sēnām, eh, jo lielopu gaļa tiek pārdot zem izmaksas. Un, 260 mārciņas eh, saņem par vienu govi, un tas ir ļoti zema cena, un mums ir jāpārtrauc šī sistēma. Ferēra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Graudaugu cenu celšanās ir kaut kas tāds, kas izraisa cenu kāpumu visā nozarē kopumā. Mums ir kopējā lauksamniecības politika, un šeit netiek nodrošināta Eh, saprātīgs ienākums maziem vidiem uzņēmiem tieši otrādi. Ražošanas izēvielas tiek sadārdzinātas, līdz ar to cenu svārstības pieaug. Šeit ir dažādi iemesli, un neviens no tiem iemesliem nav dabisks. Pirmkārt, spekulācija ar pārtiks produktiem, un jebkuri pasākumi vienmēr ir ierobežoti, nekad nav līdz galam, un ir Mēs runājam par, par šiem finanšu derivātiem, tā vietā mums vajadzētu aizsargāt ražotājus, pārtiks drošums nozīmē to, ka vajadzētu likt, tātad pielikt punktu šiem konkurēt eh, tirgus pasākumiem, mums ir nepieciešams regulējums, lai aptvarētu cenu svārstīšanos. Un tas nozīmē atkal, ka mazie nespēja iz, izdzīvot. Tālāk došu vārdu komisāram Čalas kungam, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Prieksēdētais kundze. Es ar prieku ar gandarījumu konstatēju šo interesi, kas ir parlamentā pret šo nozari. Šī nozara saistīta ne tikai ar tirgus apritēm, bet eh, šī nozara svarīga, lai mūsu eh, visi rajoni attīstītos līdzsvaroti. E, šeit tika uzdots jautājums daudzkārtīgi, un atbilde noteikti ir lasāma komisijas priekšlikumā. Uh, mēs eh, nāksim klajā ar savu priekšlikumu par lauksaimniecības nākotni, un mums arī būs iespēja diskutēt vēlāk par šo priekšlikumu šeit parlamentā, sākot ar nākamo nedēļu. Un tad diskusijās mēs noteikti pacelsim jautājumu par atbalstu, par vienlīdzīgu atbalstu dažādiem sektoriem. Mēs noteikti runāsim par lopkopības sektoru, arī atbalsts tam, ka ir nepieciešams atbalstīt lopkopību tieši grūtākajos rajonos. Mēs arī runāsim par mehānismu, kas palīdzēs vadīt šo ienākumu vienlīdzības principu. Šeit tika uzdot vairāk konkrēti jautājumi, uz kuriem es gribētu atbildēt. Tad graudāgu problēma, cenas problēma, kā arī intervences krājumi šī intervences krājumi nav tādi kā iepriekš, tāpēc, ka tagad cenas ir paaugstinājušās. Un intervence nav pamatota, ja cenas ir paaugstinātas. Varbūt, ka mēs varēsim atrast arī kādus eh, citus mehānismus, jebkurā gadījumā, ja mēs vēlēsim ar intervences krājumiem, mums jādomā tieši kādā veidā un kā viņus izmantot un kur tas ir jādara. Un jādomā ir plašāk, varbūt jādomā ne tikai Eiropas līmenī, bet arī plašāk ņemot vērā to, ka tirgus ir plašāks. Eh, šobrīd šo tirgu eh, mēs redzam atvērtākā pagātnē eh, ir kopīgā lauksaimniecības politika un arī budžeta daļa, kas nav izmantota. Un es gribētu pateikt, ka ir tāda pārpalikums budžetā, un šī nauda joprojām ir pieejama, tā nav izmantota, tāpēc, ka nebija vajadzības to izlietot. Ir iespējams šo naudu pārnest, un es gribētu jums pateikt, ka e, nākamajā budžetā mēs noteikti iestrādāsim visus tos pasākums, kas ir nepieciešami situācijas noregulēšanai. Tālāk tika uzdots jautājums par, par svārstībām ko izraisa spekulatīvas darbības. Šo spekulāciju jautājumu komisija skata plašāk. Mēs skatāmies, kā tas ietekmē gala produktu, arī kā tas ietekmē izēvējs. Mēs strādājam ar Barņie kungu par šo jautājumu, un komisija nāks klajā ar savu uh, priekšlikumu. Tad tālāk pievienot vērtība pārtiks ķēdē nākamajā nedēļā. Mums būs pirmā tikšanās darba grupā Eh, ko būs organizējis eh, Tajānī kungs. Eh, paldies par visiem jautājumiem. Mēs noteikti turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem, tad, kad mēs runāsim par komisijas paziņojumu sakarā ar kopīgās lauksaimniecības komitejas politikas reformēšanu. Es esmu saņēmusi četrus rezolūcijas priekšlikumus, līdz ar to mēs slēdzam šo diskusiju un balsojums notiks drīz. The sitting is suspended. Tagad neliels pārtraukums. Ocupen sus asientos, señorías. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, sāksim darbu. Nu- Dāmas un kungi,